kad jums vajadzēs mums paskaidrot, kāpēc jūs tādu rozu viņam uzdāvinājāt. Un tagad at... liberāļi laikam ir iekrituši dziļā krīzē. Jā, bet atgriežamies pie darba kārtības. Papastānkos kungs vēlas kaut ko sacīt, lūdzu. Paldies. Es gribētu izteikt lūgumu visam parlamentam. Acīm redzot, Te ir runa par balsojumu par Krisa Dēvisa ziņojumu. Mēs gribētu lūgt, lai balsojums par šo ziņojumu tiktu atlikts uz vēlāku laiku. Paldies! Vai kāds vēlas um, izteikties par šo ierosinājumu? Vai ir kāds, kas ir pret Lainēna kunga izteikto ierosinājumu? Jā, tagad, prezident. Lainēna kungam vārds. Paldies, priekšsēdētā. Es esmu pret šo ierosinājumu, tas man ir pārsteigums. Mūsu grupai mēs esam uh, konsultējušies vidus komitejā, mums ir ļoti labs darbs ieguldīts gan no Rūpniecības komitejas, gan no Lauksainiecības komitejas puses. Mēs esam izdiskutējuši šo jautājumu. Komisija tāpat arī nozars pārstāvjiem ir jāzina, kā risināsies tālāk jautājumu, un es gribētu lūgt, lai mēs balsot par šo jautājumu šodien. Da muss ich Peter äh, Papastamkos. Papastamkos kungs. E Priekšsēdētāji. Es lūdzu tikai, man nav runa, man nav galvenais, lai e, tiktu atcelt uz vēlāk laiku, bet es gribēju lūgt, lai par šo balsotu kā par pirmo punktu. Nu tad e, jo, mēs jūs tā īsti nesapratām. Papas Tankas kungs vēlas, lai mēs vispirms balsot par Dēvis kunga ziņojumu, tātad, lai tas būtu pirmais punkts, par ko balsojam. Kurš ir par to, lai mēs balsot vispirms par Dēvis kunga ziņojumu? Kurš ir pret to? Tās nav vairākums, tātad vairākums iestājas par to, lai mēs balsot vispirms par Dēvis kungu. Pārbaudīsim elektroniski? Nu, labi. Nu labi, nu tad tagad vispirms balsosim par Dēvisa ziņojumu. Sekunde no, ich muss da meine Papiere. Bet mirklīt uzgaidiet, jo man vispirms ir jāatrod attiecīgais dokuments. Labi, tad sāksim ar Dēvis ziņojumu. Tātad konkurētspējīga ekonomika ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni 2050. gadā. Tātad sāksim ar 27. Eh, nominālais balsojumu, sākam balsot. Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot. Noraidīts. Pirmais grozījums, nominālais balsojums divas daļas. Pirmā daļa. Sākam balsot. Vai visi balsoja? Beidzam balsot. Noraidīts. Otrā daļa. Sākam balsot. Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk sākotnējais teksts, um, ot, otrais punkts, pirmā daļa, kas par, pret, atturas, Pieņemts. Otrā daļa. Nominālais balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot. Norādīts. Trešā daļa, kas par, pret, atturas, jāpārbauda. Kas par, ak nē, sākam balsot elektroniski. Visi nobalsoja. Beidzam balsot. Jā, norādīts. Ceturtā daļa nominālais balsojums sākam balsot. Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot. Noraidīts. Un tagad sākotnējais teksts, sastais punkts. Kurš par? Pret? Atturas? Tas ir jāpārbauda elektroniski. Sākam balsot. Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk 15. punkts. Nē, priekšsēdētājs atvainojas, sastais punkts otrais grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Pārbaudīsim, sākam balsot. Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot. Norādīts. Un tagad 15. punkts. Divas daļas. Pirmā daļa, kas par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa, kas par, pret, atturas, pieņemts. 16. grozījums, kas par, pret, atturas, noraidīts. 17. grozījums par, pret, atturas, pieņemts noraidīts. 23. punkts, pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas noraidīts. Cēlāk 25. grozījums, nominālais balsojums, pirmā sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. Sākam balsot. Visi nobalsoja. Beidzam balsot. Pieņemts. Līdz ar to sākotnējais teksts ir grozīts, tālāk eh, sestais grozījums, sākam balsot. Vai visi nobalsoja? Es vēlreiz jautāju, vai visi ir nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk sakotnēs teksts atkrīt un tagad pārējiem pie 24. punkta sākotnējā tekstā nominālais balsojums sākam balsot. Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk septītais grozījums. Nominālais balsojums sākam balsot. Vai visi kolēģi nobalsoja? Balsojums ir slēgts. Pieņemts. Astotais grozījums, nominālais balsojums. Sākam balsot. Visi nobalsoja. Beidzam balsot. Pieņemts. Devītais grozījums D. Sākam balsot. Nominālais balsojums vai visi nobalsoja? Beidzam balsot. Pieņemts. 18. atkrīt, tagad 19. personālais balsojums, sākam balsot. Visi nobalsoja. Beidzam balsot. Noraidīts. Desmitais grozījums, personālais balsojums. Sākam balsot. Visi nobalsoja. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk sākotnējais teksts 27. punkts. Kurš par? pret, atturas, noraidīts. 28. punkts, pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts, otrā daļa, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Tālāk. Jā, tas bija viennozīmīgi noraidīts. Tālāk 31. punkts, sākotnējā tekstā, trīs daļas. Pirmā daļa, kas par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Visi nobalsoja, beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa, kas par pret atturas. Pieņemts. Trešā daļa, kas par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Visi nobalsoja. Beidzam balsot. Noraidīts. Jā, noraidīts. Un tagad 11. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Visi nav balsojuši. Beidzam balsot. Noraidīt. Un tagad Tagad 42. Eh, punkts, pirmā daļa par. Nē, es atvainojos, pārskatījos. Tagad ir par punkt, 38. punkts, sākotnējais teksts. Kurš par? Pret? Atturas? Pārbaudīsim elektroniski. Tātad sākotnējais teksts, 38. punkts. Elektroniski pārbaudām. Beidzam balsot. Nu ko, paliek. Tas paliek. Tātad. Tagad 42. pirmā daļa - personālais balsojums. Nē, es atvainojos, ot... personālais būs otrajā daļā. Pirmā daļa nav personālais balsojums, tātad kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Tagad otrā daļa - personālais balsojums, sākam balsot. Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot. Pieņemts. 44. pa daļām pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. Tālāk 45. punkts. 12. grozījums. Kurš par? pret atturas. Tas man ir jāpārbauda elektroniski. Sākam balsot. Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot. Pieņemts. Un tālāk trešais grozījums, kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Tātad eh, personālais balsojums sākotnējais teikt, sākam balsot. Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk 20. grozījums. D. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 21. grozījums. Personālais balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot. Noraidīts. 22. grozījums - personālais balsojums - sākam balsot. Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot. Noraidīts. Pārējām pie 4. grozījuma. Ja to pieņems, Tad atkritīs 23. Tātad 4. kas par, pret, atturas, noraidīts. 23. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Un tagad sākotnējais teksts. Personālais balsojums pirmā daļa. Sākam balsot. Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot. Pieņemts otrā daļa - personālais balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk 13. grozījums, kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Tagad pārējām pie sākotnējā teksta divas daļas, kurš par pirmo daļu. Kurš pret? At, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot noraidīts. Tālāk 24. grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 79. punkts, divas daļas. Pirmā daļa, kas par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa, kas par, pret, atturas, pieņemts. 83. sākotnējais teksts, pirmā daļa, kas par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa, kas par pret atturas pieņemts. Labi, ja jūs vēlties otro daļu, pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot. Noraidīt. Un tagad 88. punkts, pirmā daļa, kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Otrā daļa, par? Pret? Atturas? Pieņemts. Labi, pārbaudam. Sākam balsot. Otrā daļa. 88. punkts. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk 25. grozījums, kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Sākotnējais teksts 94. punkts, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Tālāk sākotnējais teksts 96. punkts, divas daļas, pirmā daļa, kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Otrā daļa, kurš par pret atturas, esam elektroniski. Sākam balsot. Vai visi nobalsoja? Jā. Beidzam balsot. Paliekam pie sākotnējā teksta. Tālāk 14. grozījums, kurš par pret atturas. Īstās, ka pieņemts. Jā, pieņemts. Tagad sākotnējais teksts. 15. grozījums, kurš par pret atturas. Nu, ja jūs neceļat rokas, tad es neko neredzu, kurš par pret atturas pieņemts. Tālāk sākotnējais teksts, 107. punkts, pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemts. Otrā daļa, kurš par pret atturas pieņemts. Sākotnējais teksts, 110. punkts, kurš par pret atturas tas ir pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski labi. Sākam balsot. Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot. Noraidīts. Jums bija taisnība. Un tagad pārējām pie 115. punkta divas daļas. Pirmā daļa, kurš par pret atturas, pieņemts otrā daļa personālais balsojums, sākam balsot. Visi nobalsoja. Jā, beidzam balsot. Noraidīts. Tagad 26. grozījums, kurš par pret atturas noraidīts. Tālāk apsvērums B. Pa daļām pirmā daļa, kurš par pret atturas pieņemts. Otrā daļa personālais balsojums, sākam balsot. Vai visi nobalsoja? Tas tā ir. Beidzam balsot. Noraidīts. Un tagad par kopīgo tekstu personālais balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. pieņemts. Un tagad diskriminējušies tīmekļu vietnes un valdība reakcija. Seši rezolūciju priekšlikumi, kurus ir iesniegušas sešas politiskās grupas, un balsosim par pirmo grozījumu. Kurš ir par? Kas par? Pret? atturas pieņemts. Tālāk ēma apsvērums orģinālajā tekstā personālais balsojums sākam balsot. Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk kopīgais teksts, kurš par pret atturas, tas ir pieņemts. Un tagad pārējām pie rezolūcija priekšlikumiem par Krievijas prezidenta vēlēšanu rezultātiem. Desmitais grozījums, kurš pār pret atturas. Es gribētu teikt, ka tas bija, te tā bija streikošana balsojuma laikā. Kurš ir pār desmito grozījumu? Lūdzu, pats liet roku. Kurš pret? Atturas? Noraidīts. Nu labi, tad pārbaudīsim elektroniski. Tā jau būs labāk. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ļoti labi. Nu, tagad pārējām pie piektā grozījuma. Sela Franks kungs ir um, iesniedzis mutisku grozījumu. Kur viņš ir? Sela Franks kungs, lūdzu. Priekšstādātāja kungs, lai panāktu pēc iespējas plašāku konsensu, mēs uzskatām, ka šai rezolūcijai ir jābūt pilnīgi atbalstītai. Tāpēc eh, ierosos, ierosina Ropštāt kungu un Sobotu kungu vienojoties piektajā grozīmā, mutis grozīmā, stiprināt un tā vietā, lai pauž nožālu, nosoda. Vai kāds ir pret šādu grozījumu? Nē. Tādā gadījumā ar šo Sala Frankas kunga mutisko grozījumu balsojam par piekto grozījumu. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Līdz ar to 14. atkrīt 6. grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 18. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 19. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 7. ir atsaukts, 15. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 11. kurš par, pret, atturas, pieņemts Tas ir jāpārbauda elektroniski. Sākam balsot. Visi nobalsoja. Beidzam balsot. Noraidīts. 17. grozījums, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 20. grozījums, kurš par? Pret atturas, noraidīts. 12. grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 16. līdz ar to, nē, par 16. ir jābalso, kas par, pret, atturas, pieņemts. Otrais ir atsaukts, trešais grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts pieņemts. Astoties grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. Pirmais grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 13. ir atsaukts. 4. grozījums par pret atturas pieņemts. Un 9. grozījums, kurš par pret atturas noraidīts. Nu, tagad balsojam par kopīgo tekstu, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Un tagad pārējām pie rezolūciju priekšlikumiem attiecībās Kazahstānu. Lūdzu, Jākams Ārī kundzei vārds. Man ir ļoti labi jaunumi šī Kazahstānas rezolūcijas pieņemšanas procesa laikā Kazahstānas valdības iestādes atlē, ir izlaiduši no ieslodzījumu, politiskos ieslodzījumu Sokolavas kungu un šodien arī galveno redaktoru Igoru Birjanski. Paldies, Jakonsārī kundzei par šīm labajām ziņām. Septītais grozījums personālais balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais punkts, divas daļas. Pirmā daļa, kas par pret atturas, pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa, kas par pret, atturas, pieņemts. Astotais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 12. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 9. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Tālāk sākotnējais teksts, desmitais punkts, pirmā daļa par, pret, atturas, noraidīts pieņemts. Dāmas un kungi, ja jūs necelsiet rokas augšā, tad es varu tikai minēt. Bet minēšana nav, nav bals, balsošana. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. Trešā daļa, kurš par pret atturas pieņemts. Un tagad pārējiem pie 12. punkta sākotnējā tekstā, kurš par pret atturas pieņemts. 13. punkts, pirmais grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. Labi, pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Vai visi nobalsoja? Jā, beidzam balsot. Pieņemts. Līdz ar to otrais atkrīt, trešais grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. Tālāk, ceturtais grozījums personālais balsojums, sākam balsot. Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk. Sākotnējais teksts, kurš par pret atturas pieņemts. Un tagad 11. grozījums par pret pret, atturas, pieņemts. Piektais grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Sastais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Un tagad eh, kopējais teksts, pēdējais balsojums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Un tagad pārējām pie balsojuma par stāvokli Nigērijā. Sešas politiskās grupas ir iesniegušas kopīgu rezolūcijas priekšlikumu un um, balsosim par kopējo priekšlikumu par pret atturas. Rezolūcija ir pieņemta. Un tagad par stāvokli Baltkrievijā. Kolēģis Vigēņins ir lūdzu vārdu. Lūdzu, Vigēņin kungs. Priekšsēdētāja kungs, vakar Eiropas parlamentā bija padziļināts debats par šo jautājumu. Ļoti skaidru vēstījumu ir kopīgs eh, priekšlikums rezolūcijai. Uh, Arī šai gadienā vēstījums no parlamenta puses ir pavisam skaidrs. Mēs gribam nosūtīt Baltkrievijas varas iestādēm, Baltkrievijas iedzīvotājiem un arī Eiropas iedzīvotājiem pavisam skaidru vēstījumu. Taču es gribu ierosināt atlikt eh, balsojumu par šo rezolūcijas priekšlikumu uz mini plenārsēdi Briselē. Pirmkārt, lai varas iestādes Baltkrievijai varētu reaģēt uz pašreizējo situāciju, kurā tās ir nonākušas. Nokārt, lai varētu grozīt šo rezolūciju, ņemot vērā, ka ir gaidāms divākās dēļas izmaiņas risinājumu šajā valstī. Paldies Vikēņina kungam. Vai kāds vēlas atbalstīt Vikēņina kunga ierosinājumu? Vai kāds vēlas izteikties pret Vikēņina kunga ierosinājumu? Lūdzu, deputāt kungs. Liels paldies priekšsādātājiem. Mēs saprotam Vigenina kunga argumentus. Vakar tiešām mums bija plašas debas par šo jautājumu, un vakar Baltkrievijas prezidents Lukašenko kungs ļāva, um, apžēloja uh, metru, uzbrucējus metro, metro sprādzienu organizētājus, un es domāju, ka mums šeit jāizmanto ir diplomātiska valoda drīzāk nekā uzbrukums. Un es ceru, ka mēs varam balsot par šo rezolūciju pat šodien, jo tas nosūtīs skaidru signālu Lukašenko kungam, lai norādītu mūsu vienotību šajā jautājumā. Vigēņin kungs rīkojās saskaņā ar. Uh, 177. reglamenta pantu, kurš piekrīt Vigēņina kunga ierosinājumam lūdzu pats liet roku? Kurš pret? Kurš atturas? Līdz ar to priekšlikums ir pieņemts un balsošana tiek pārcelt uz mini plenāru sesiju Briselē. Un tagad balsojums par, sestais, par sesto pasaules ūdens fórumu. Otrais grozījums - personālais balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot. Noraidīts. Pirmais grozījums, kurš par? pret, atturas, pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot elektroniski. Vai visi nobalsoja? Ferhofštad kungs, varbūt jūs arī lūdzu balsosiet. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Ceturtais grozījums par pret atturas noraidīts. Piektais grozījums par pret pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot. Pieņemts. Astotais punkts sākotnējā tekstā, kas par pret atturas pieņemts. Devītais punkts, divas daļas, pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemts. Otrā daļa, kas par pret atturas pieņemts. Sastais grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Septītais, kurš par pret, atturas, pārbaudīsim elektroniski. Septītais grozījums, sākam balsot. Vai visi nobalsoja? Tie, kas vēl nav aizbraukuši uz ūdens fórumu, beidzam balsot? Noraidīts. Un tagad rezolūcijas projekts kopumā, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Liels paldies! Vēl jums jauku nedēļas nogalu un labu māju ceļu!